uzdots padomai un komisijai. Saistībā ar parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV senātu ziņojumu par cipa veikto spīdzināšanu. Un pirmajam vēlētos dot vārdu padomas pārstāvim. Mums ir izveidojusies tradīcija, tā tad eh, Kenders kungs runās jau kuro reizi šodien. Lūdzu. Much, uh, Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātie deputāti. Kā jūs ziniet, Eiropas Savienībai Amerikas Savienotās valsts ir ļoti būtisks sadarbības partners cīņā pret terorismu. Un um, mēs visi zinām, ka uh, pagātnē uh, ir bijušas bažas par Amerikas Savienoto valstu pretterorisma cīņas metodēm. E, esam runājuši par to jau daudzus gadus, e, dažādas spīdzināšanas metodas un e, par to, vai un kā tiek pārsnie, pārkāptas cilvēktiesības. Uh, Mēs esam runājuši ar un par šiem jautājumiem ar Amerikas Savienotajām valstīm, un svarīgi būtu uzsvērt, ka šodien, 2016. gadā, prezidents Oma Obama šo CIP programmu uh, un um, metodas viņš uh, aizliedza izmantot uh, burtiski pāris dienas, kad, pēc tam, kad viņš bija stājies prezidenta amatā. Mēs uh, dalām ideju, un to uzsvēra prezidents Obama, ka šādas metodas nedz līdz cīņā pret terorismu, nedz arī ir cilvēka cienīgas. Uh, Cīņai pret terorismu ir jānotiek saskaņā ar eh, bēgļu tiesību ievērošanas likumiem, ar eh, starptautiskajiem nolīgumiem. Mēs varam cīnīties pret terorismu tikai tad, ja paliksim uzticīgi mūsu vērtībām. Eiropas Savienība nosoda jau kādas spīdzināšanas un citas miesiskas iespaidošanas metodas, Un mēs uzskatām, ka cilvēku tiesībās tam ir jābūt galvenajam punktam. Tātad šajā jautājumā uzd, jautājums ir uzdots par šo citu spīdzināšanas programmu. Programma ir beigusies, kā jau teicu, pirms daudziem gadiem. Un eh, mēs Eiropas Savienībā um, Tātad Amerikas Savienotās valsts nerunā par spīdzināšanu, viņas runā par um, īpašām informācijas iegūšanas metodēm. Tas ir varbūt efēmisms un pie tā nepakavēšos. Dalību valstu izlūkdienestu darbs ir uh, ļoti nozīmīgs ar informācijas iegūšanai, tāpēc es saprotu šeit izskanējušās bāžas, ka jūsu iepriekšējā gadā pieņemtajā rezolūcijā jūs griezāties pie e, padomas, lai tā veiktu zinām rīcību. E, protams, e, mēs varbūt neesam darbojušies tik labi, kā varētu, un es runājot par spīdzināšanu, kas notikusi Eiropas, uz Eiropas e, zemes, uzskata, ka tas mums visiem ir apkaunojums. Un tomēr padome var rīkoties tikai sava mandāta ietvaros. Pie tam e, stāsts ar to nebeidzas. Es esmu pārliecināts, ka komisija uz šo uzdoto jautājumu atbildēs līdzīgā garā bet eh, jau kāda veida negodīga rīcība ir jāizvērtē. Eiropas dalību valstis visas ir uh, ratificējušas cilvēktiesību konvenciju un um, dalību valstis, kuras uh, piedalījās uh, cip pārvadājumos, cilvēktiesība tiesa uh, savā nolēmumā. Tātad viens tiesas process jau ir beidzies un citi vēl turpinās padomu vēlētos uzsvērt, cik eh, ļoti svarīgi ir pieturēties pie juridiskiem kritērijiem. Un, protams, tiesas nolēmums to gaidīsim un tad tālāk rīkosimies. Cīņa pret terorismu, kā jau teicu, ir jāīsteno ievērojot cilvēktiesības. Un tas, kas notika eh, ar šiem pārlidojumiem un cilvēku aizturēšanas vietās, nekad nedrīkst atsur, atkārtoties. Paldies, saka prieksēdētājs. Es eh, vēlētos dot vārdu referentam. Albrecht kungs, lūdzu, vārds jums. You, Paldies priekšsēdētāji atvainos par aizkavēšanos. Pamattiesību un tiesiskuma ievērošana ir svarīgs elements veiksmīgā terorisma apkarošanas politikā. Mūsu parlaments vairāk kārt ir nosodījis cipa eh, slepeno nometņu un eh, pārlidojumu programmu, kas ir novedusi pie rupjiem cilvēku tiesību pārkāpumiem, tā skaitā spīdzināšanas un eh, necienīgas izturēšanās, aizturēšana bez tiesas lēmuma un arī atpakaļ nenosūtīšanas principu pārkāpumus. Uh, uh nacionālās drošības un uh, terorisma apkarošanas politiku nevar atbrīvot no atbildības un nevar uh, būt nesodāmība par uh, starptautisko cilvēku tiesību principu pārkāpumiem. Spīd ir jāvēršās pret spīdzināšanu, lai efektīvi aizsargātu cilvēku tiesības starptautiskā mērogā un Eiropas Savienības iekšējā un ārējā politikā. Un uh, drošības politikai jābalstās uz tiesiskumu. Mūsu parlaments vairāk kārt ir prasījis veikt izmeklēšanu sadarbībā ar dalību valstīm uh, attiecībā uz šo cip slepeno programmu. Uh, un ir svarīgi ievērot mūsu rekomendācijas, lai atklātu jaunus elementus un lai varētu pilnībā veikt izmeklēšanu. ASV senāta īpašās uh, komisijas lēmums ir um, uh, iekļauj uh, informāciju par to, ka ir um, uh, arī dalī, Eiropas Savienības dalību valsts pēcdienēsti uh, līdzdarbojušies šai programmai un arī ir CIP maksājusi lielas naudas summas par šo sadarbību. ASV Senāta īpašās komitejas ziņojumā ir teikts, ka ar spīdzināšanu tika iegūta informācija, ko citādām tradicionālām metodēm nebūtu iespējams iegūt. Un šāda nesodāmība attiecībā uz CIP programmu ir nodrošinājusi to, ka dažādi slepenie dienesti, skaitā Eiropas Savienības dalību valsts slepenie dienesti, ir turpinājuši cilvēku tiesību pārkāpumus. Un tādēļ ir jāveic izmeklēšana par šiem uh, cilvēku tiesību pārkāpumiem, kas ir notikuši, un ir pilnībā jānodrošina sadarbība ar uh, Uh, izmeklēšanas veicējiem un jānodrošina kompensācija cietušajiem. Un uh, valstis, kurās ir uh, bijuši slepeni cietumi, kurās cilvēki ir atradušies, ir nākusi šī klajā jauni pierādījumi, un tādēļ dalību valstīm ir jāveic izmeklēšana par to, kas ir noticis viņu teritorijā un jāsauc pie atbildības vainīgie. Ir jāveic gan parlamenta, gan tiesiskā izmeklēšana dalību valstīs attiecībā uz cipu programmu, un ir nepieļaujama aizbildināšanās ar, ar valsts noslēpumu un dokumentu aizslepenošana, lai uh, slēptu šos faktus par cilvēku tiesību pārkāpumiem un vai padome ir atvainojusies par uh, to, ka tā centās uzspiest parlamentam uh, pieņemt uh, saīsinātas dokumentu versijas. Padome Eh, jāatzīst, ka dalība valstis ir piedalījušās CIP programmā, vai padome ir pilnībā atbalstījusi patiesības noskaidrošanas programmas dalību valstīs, un vai ir prasīts uh, organizēt uzklausīšanu, iesaistot drošības um, aģentūras, lai saņemtu atbildes, un vai padome ir nākusi klajā ar paziņojumiem, garantējot cilvēku tiesību ievērošanu, izlūk informācijas apmaiņas procesā un sadarbību, sadarbībā starp uh, tiesību sargojošām un izlūk uh, iestādēm. Un uh, vai komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumiem, kā nodrošināt demokrātisko kontroli par uh, Uh, šāda veida izlūk darbībām un citiem pasākumiem nevar būt tā, ka kāds uh, ir uh, atbrīvots no cilvēku tiesību ievērošanas. Paldies! Gribētu lūgt eh, runātājus runāt lēnāk, lai arī mutiskā tulkošana būtu iespējama. Tagad vārds eh, komisārai Jurovs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es pozitīvi vērtēju parlamentu jaunos eh, centienus sakot šim jautājumam attiecībā uz e ASV senāta ziņojumu par cipu veikto spīdzināšanu. Tur ir konstatēti vairāk pamatiesību pārkāpumi. Cīņa pret terorismu nedrīkst attaisnot eh, nelikumīgu arestēšanu, eh, nelikumīgu eh, aizturēšanu, spīdzināšanu vai citu necilvēcīgu apiešanos. Tāpat laikā jāatzīmē, ka nacionālā drošība ir ārpus komisijas kompetences. Līgums nedod komisijai nekādu kompetenci veikt izmeklēšanas uh, Nacionālo drošības dienestu veiktajās darbībās. Cilvēktiesību harta attiecas e, tikai tik tālu, cik Eiropas Savienības īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus un tālāk. Minētie fakti notika pirms attiecīgās e, dalība valstis e, iestājās Eiropas Savienībā. Neskatoties uz to, komisija kopš tā laika ir uzstājusi uh, ka dalībvalstīm ir jāveic padziļinātas neatkarīgas izmeklēšanas, lai noteiktu faktus, ir jānosaka faktus e, un jāparedz kompensācija cietušajiem. Tas ir pozitīvs virziens un arī Eiropas cilvēktiesība tiesas to nesen ir norādījusi. Runājot par tiesu sadarbību, Tad, kad notika CIP programmas izpilde, nebija nekādas uh, Eiropas Savienības normas attiecībā uz tiesisko sadarbību starp ASV un Eiro, uh, Eiropas Savienību. Uh, eh, 1 februārī 2010. gadā tika noslēgts līgums, līgums par savstarpēju sadarbību. Tas vieno juridiskā sadarbības līgumu kriminālos jautājumos ar ASV līdzīgi. Tāpat laikā, kad eh, nebija Eiropas Savienības eh, normas attiecībā uz bezvalstiskām personām vai bēgļiem, un tāpat nebija nekādas spēkā Eiropas Savienības normas attiecībā uz bēgļu status piešķiršanu vai atņemšanu. 2004. gada direktīva 83 2005 eh, stājās spēkā, un tās tika transponētas pēc šiem notikumiem. Eiropas Savienības eh, tiesību aktu kontekstā eh, cīņai pret terorismu ir jāatbilst cilvēktiesību standartiem Eiropas Savienības un ASV nolīgumu par izraidīšanu un tiesisko sadarbību, tāpat arī kā eh, citi tiesību akti pret terorismu. Tas viss ir jāīsteno un jāievieš pilnīgi atbilstoši pamatiesību hartē. Paldies! Ďakujem. Ja, Paldies, saka priekšsādātājs, paldies komisārs kundzei. Un tagad eh, politisko grupu vārdā to pārstāvi izteiksies pirmā tautas partijas vārdā eh, Roberta Mecela pusotru minūtu jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Eh, Cīņā pret radikālu terorismu mēs nekad nedrīkstam pazaudēt arī plašāko ainu, ka jāpaturprātā, ko mēs cenšamies aizstāvēt - tiesības un brīvības, kuras mēs dažkārt uzskatām par garantētām Eiropā, tās tiek apdraudētas. Un tā tas ir, mēs saskaramies savā dzīvē ar terorismu, jo mēs atsakamies tam pakļauties, un mēs esam apņēmības pilni turpināt savu dzīvi, darbību, tātad normālā veidā. Uh, Jebkāda spīdzināšanas izmantošana ir pilnībā pret tām vērtībām, ko mēs aizstāvam, to nekad nevar pamatot, mēs to nekad nevaram aizstāvēt. Spīdzināšana nekad nevar mūsu pilsoņus likt eh, justies drošiem. Cīnoties eh, pret terorismu, jādarbojas efektīvi, bet uh, Tāpat laikā centieniem jābūt līdzsvarotiem un jāievēro cilvēku pamattiesības un starptautiskās tiesības. Mēs nevaram savus, eh, nu, atteikties no saviem principiem tad, kad uh, kļūst smagi. Gluži pretēji šādā situācijā mums vajadzētu uh, dubultot savus centienus leģitīmā veidā, tāpēc mēs esam nākuši klajā ar um, izvē, izmeklēšanas komitejas ideju Eiropas parlamentā, un mums tagad ir jāmācās no šīm agrāk pieļautajām kļūtām un jāatzīst, ka uh, Tiesas ir vislabākā instance, kur veikt izmeklēšanu pret kriminālu darbību. Spīdzināšana nedrīkst būt mūsu ierocis, tā nedrīkst pārstāvēt mūsu principus, tā nedrīkst pārstāvēt Eiropu. Paldies! Paldies! Un tagad uh, eh, SND grupas vārdā mm, Tāņa Fajona uh, eh, divas ar pus minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Eiropas eh, parlamentā mēs aicinam dalībvalstis eh, veikt nopietnas pasākums. Eh, ASV senāta ziņojums ir atklājis, kā CIP eh, ir izmantojuši brutālas spīdzināšanas metodas arī uz Eiropas Savienības zemes pēc 11. septembra uzbrukumiem. Valdībām ir jāatzīst, ka tas ir apkalnojoši, bet tas ir arī ļoti būtisks pamattiesību pārkāpums. Jauni un jauni fakti parādās Liba komitejas delegācija apmeklēja Rumāniju pagājuši, bet eh, varas iestādes neļāva iekļūt ēkā, kur eh, it kā notikusi aizturēšana. Eiropas parlaments eh, izstrādāja ziņojumu pēc šīs misijas attiecībā uz mm, šo noslēpumu, bet izšķiroša bija uh, Amerikas senāta eh, ziņojuma publicēšanas fakts. Tas ir atklājis ne tikai noziegumu dimensijas, bet to, ka spīdzināšana ir neefektīva cīņā pret terorismu uzbrukumiem. Atbilstoši starptautiskām tiesībām šādi fakti un akti nav attaisnojami. Mums ir jābūt nopietniem un taisnīgi jātiecas arī pret eh, pārkāpumu veicējiem. Eiropas valdības nav pabeigušas izmeklēšanas attiecībā uz Eiropas Savienību valdību iesaistīšanos. Ir skumji un nožēlojami, ka Hollywoods filmu industrija bija tā, kas ieguva informāciju par spīdzināšanu, bet pilsoniskā sabiedrība, nevalstiskās organizācijas un pat aizturēto juristi uh, tiem nav izdevies iegūt šo informāciju. Desmitiem cilvēku joprojām ir Guantanamo ieslodzījumā bez uh, atbilstošām tiesiskām uh, procedūrām. Izmeklēšanas atsevišķās dalība valstīs ir jāturpina, mums ir jāuzzina, cik daudz uh, atsevišķas dalība valsts ir bijušas iesaistīts. Šie pārkāpumi nekad uh, nepazudīs un uh, neviens paklājs nebūs pietiekami liels, lai visus šos pārkāpumus vēl tā paslaucītu. Tā ir mūsu kopīga atbildība uh, aizvērt šo ļoti apkaunojošo sadaļu mūsu vēsturē. Mums jānodrošina, ka nekas tāds nekad vairāk neatkārtosies. Es gribētu aicināt visus kolēģus atbalstīt rezolūciju rīt uh, balsojumā. Paldies! Paldies! Paldies, ka pieturējāties arī pie jums atvērāta aizteikšanās laika, un tagad ECR grupas vārdā uh, Viesdovski kungs. Koledzi. Mm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Civilizēts cilvēks vienmēr kritizēs un nosodīs spīdzināšanas izmantošanu. Bet uh, pavisam godīgi Es eh, tomēr eh, vēlētos izteikt šaubas par veidu, kādā mēs par šo tematu runājam Eiropas parlamentā. Vispirms, kā jau tu teici, padomas pārstāvis Amerikas Savienotās valstis jau programmu ir beigusi īstenot sen sen. Un eh, ja mēs tagad atkal paceļam šo lietu, kas ir beigta, tas var radīt zināmu neizpratni. Komisāra Jurovas kundze teica, ka toreiz nebija nekāda juridiska instrumenta Eiropas rīcībā, jo mums nebija nedz vienošanās, nedz, nedz tiesības, nedz pielu, pienākumi. Un, protams, dalību valstu drošības jautājums ir e, stādāms ļoti augstu, un tas ir katras dalību valsts kompetencē. Tātad tieši dalību valstīm ir jānoskaidro fakti, un tā ir katras valsts suverēna lieta. Un visbeidzot, protams, Eiropas parlamentam ir tiesības griezties pie sabiedrības, bet vai mums ir tiesības izmeklēt šo jautājumu, vai līgumos tas ir aptrunāts? Es eh, domāju, ka tas nekur nav teikts. Līdz ar to ja mēs vēlamies eh, piemērot racionālu skatījumu un būt racionāls būtnes, tad mums vajadzētu paskatīties, ko par to visu saka līgumi. Protams, kā jau es teicu, necilvēcīga rīcība un spīdzināšana noteikti tāda ir, nav morāli pieļaujama, bet eh, kāpēc mēs šeit eh, nerunājam par teroristiem? Uh, Tie ir teroristi, kuri griežas pret rietumu civilizāciju un vēlas to noslaucīt no zemeslodes. Tāpēc teroristi izmanto necilvēcīgas metodes un vienlaicīgi brīvā pasaule ir sasējusi pati sev rokas cīņā ar terorismu. Prieksēdētājs, paldies, un tagad eh, Intveltas kundze, Alda grupas vārdā. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Es eh, darbojos eh, šajā cip eh, pārlidojumu izmeklēšanas komisijā pirms apmēram desmit gadiem. Un droši vien kāds apgalvos, kāpēc vēl desmit gadus vēlāk mēs visu laiku apgriežamies pie tā paša jautājuma. Es jums vēlētos pateikt sekojošā. Es nekad nebeigšu runāt par tiesiskumu līdz brīdim, kad tiesiskums darbosies visur un vienmēr. Jā, šeit jau izskanēja, ka e, kādas ir institūcija tiesības un vai tā nebūtu dalību valstu tikai un vienīga kompetence, bet atcerēsimies, ka bieži vien dalību valstis slēpjas aiz savu likumu plīvūra. Uh, Un e, ja jau mēs uzskatām, ka šis jautājums ir tīri nacionālas dabas, Tad es vēlētos pajautāt, kāpēc dalību valstu valdības 2001. gada oktobrī visas kā viena pieņēma lēmumu, ka uh, cip lidmašīnas var ielidot Eiropas gaisa telpā. Un tagad dalību valsts saka, ka Nē, nē, mēs neko nezinājām. Ja dalību valstis 2001. gada oktobrī būtu bijušas pietiekami drosmīgas, jo viņi jau skaidri zināja, kas slēpjas aiz šiem cipu pārlidojumiem, un pateikusi, nē, nebūs tā. Tagad viss saka, vai tiesiskums un dažādi likumi. Es tomēr uzskatu, ka dalību valstu valdības lai kādai krāsai tās piederētu. Visu dalību valstu valdības jau ir noskrējušas no ceļa, jo šobrīd viņas ir izmantojušas visu, kas ir viņu spēkos, lai apturētu un jau saknē aizcirstu dažādas e, izmeklēšanas par to, kāda tad bija šie cip pārlidojumi. Es uzskatu, ka tas ir kauns. Desmit gadus pēc notikušā mēs par to vēl e, runājam. Un e, sanāk tā, ka mēs runājam tukšai telpai. Mūs neviens nedzird. Mēs diskutēsim par šo jautājumu līdz brīdim, kad tiesiskums uzvarēs, jo es uzskatu, ka par to nerunāt vienkārši nedrīkst. Paldies, un tagad goja vārdā Marija Kristīna Veržākums lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāji. Jā, pagājuši jau desmit gadi, kopš uh, parlaments strādā pie uh, šīm apsūdzībām par veikto spīdzināšanu, ne, nelikumīgām cipu darbībām Eiropas Savienībā. Atsevišķas grupas savu valdības piedienu rezultātā cenšas šo darbu kavēt un apturēt. Uh, Eh, pamattiesību pārkāpumi ir rupji tās veikušas ārvalstu valdības, to ir atzinusi, atzinis arī ASV senāts, un tādēļ valstu valdības nevar slēpties aiz līgumiem. Dalību valstīm ir jāveic izmeklēšana, mēs vēlamies uzzināt patiesību, jo tas ir, tā ir vienīgā garantija, ka šāda situācija neatkārtosies nākotnē. Ne nekas nevar attaisnot spīdzināšanu, nekas. Un eh, es gribu arī paust nožēlu par to, ka prezidents Obama pretī, pretēji solītajam joprojām nav slēdzis Guantanamo cietumu. Un tas joprojām pastāv. Paldies, uh, Veržjā kundze. Es gribētu jums atgādināt, ka ka zilās kartītes jautājumus var uzdot tikai tie deputāti, kuri nav iekļauti runātāju sarakstā. Un tagad Eva Žolī uzstāsies zaļo grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs. 2014. gada decembrī ASV senāts publicēja ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu. Tas apstiprina aizdomas par to, ka tika veiktas nelegālas aizturēšanas programmas un ka tika pieļauta spīdzināšana Eiropas teritorijā 2001. un 2006. gadā atbildīgie ir jāsauc pie uh, tiesas. Un dalība valstu bezdarbība uh, šajā kontekstā ir nepieņemama. Mēs nevaram pieļaut nesodāmību, kad tiek, tiek rupji pārkāptas cilvēktiesības. Izmeklēšanai ir jāturpinās parlamentā politiskajām uh, grupām. Uh, ir jāvēršas pret šādiem rupjiem cilvēku tiesību pārkāpumiem un jāprasa, lai uh, tiktu veikta izmeklēšana par šiem pārkāpumiem un ir apkaunojoši, ka dalību valstis ir bijušas līdzdalībnieces. Un, uh, ir uh, jādara viss iespējamais, lai izmeklēšana varētu notikt. Kamēr patiesība nav noskaidrota, mūsu atbildība ir nodrošināt izmeklēšanas turpināšanu. Tas ir svarīgi, lai uh, nodrošinātu mūsu institūciju ticamību, jo parlaments līdz šim ir glābis Eiropas Savienības godu, un es ceru, ka mēs pie šī kursa arī pieturēsimies. Paldies! Madame, Paldies eh, cienījumai deputātei. FDD grupas vārdā Karaukungs. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Eh, runāsim godīgi, un daži jau uz to ir norādījuši. Tas ir eh, apkaunojums. Pēc 15 gadiem, ņemot vērā to, ka rezolūcija jau bija pieņemta pirms pusotra gada, un nekas nav mainījies, nekāda izmeklēšana nav uzsākta, dalībvalsts joprojām uh, slēpjas aiz savu juridiskā ietvara vai aiz uh, valsts uh, noslēpuma status. Tas ir pilnīgi nepieņemams šāda attieksme, jo ja mēs pieņemam to, ka Mums dalībvalstīs, teiksim, ka tādas lietas var notikt Polijā, Rumānijā un Lietuvā, uh, Mm, tas ir skaidrs arī no ASV senāta ziņojuma. Ja mēs reiz pieļaujam spīdzināšanas veikšanu, necilvēcīgu un pazemojošu attieksmi to piekopt uz mūsu zemes, tad tas skar mūs visus, un es domāju, ka ir pienācis laiks mums visiem runāt un prasīt, lai tie, kas ir vainīgi, stātos tiesas priekšā, jo pretējā gadījumā mēs esam uz ļoti negatīvu ceļu. Paldies! Un tagad uh, grupām nepievienoto deputātu vārdā papadakis uh, kungs uz minūti. Αβίαστο είναι το συμπέρασμα από τις αποκαλύψεις. Jā, tad mēs tagad uh, izmeklēsim cipu nodarījumus, bet sanāk tā, ka notikušais netiek sotīts. Vai tās ir dalību valstu valdības, kuras būtu atbildīgas par šo rīcību? Tas, ka mēs klanāmies imperialistiskajām interesēm un pārkāpjam cilvēku tiesības, ietverot to visu cīņā pret terorismu un vēl sadarbojoties ar ASV, es nezinu, vai tas ir pareizi. Eiropas Savienība kopā ar NATO palīdzot CIP, es nezinu, vai tā tiešām ir palīdzība, cieša sadarbība, bet eh, cīņai pret terorismu, manuprāt, ir jānotiek citā plāks, plāksnē. Patiesībā tie ir monopoli, kuri apspiež ikvienu iedzīvotāju, bet par to jau neviens nerunā. Un eh, tas viss noslēgsies ar to, ka bagātie kļūs vēl bagātāki un nabadzīgie nabadzīgosies. Makalister kungs nākamais pusotru minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, prieksēdētāja kungs, dāmas un kungi spīdzināšana, mēs to nedrīkstam eh, akceptēt, lai arī kādi būtu priekšnoteikumi. Tāpēc arī es eh, nosodu tā saucamās integrēšanas eh, tehnikas, ka to izskatīs, kā to nosauc senāts. Amerikas Savienotās valsts spēlē būtisku lomu terorisma apkarošanā, un mūsu sadarbībai terorisma apkarošanā ir jānāk par labu iedzīvotājiem abās okeāna pusēs, un, protams, pilnībā ievērojot pamata brīvības. Uzskat, ka mums ir jāturpina pār okeāna dialogs, tajā skaitā arī cilvēktiesību un pamatiesību ievērošana Patreizējās globālās nestabilitātes apstākļos mūsu sadarbība ir ļoti svarīga un arī strateģiski nozīmīga. Tas, eh, ka CIP izmantotās spīdzināšanas metodas parādās arī Amerikas Savienoto Valstu senāta rezolūcijā, tad 2009. Eh, gada 15. jūnijā eh, bija rezolūcija par sadarbību un par Guantanamo aizturēšanas bāzes slēgšanu. Protams, ka sadarbojoties starptautiskā arēnā ir jāņem vērā cilvēktiesības, godātie kolēģi. Mēs nekad nedrīkstam akceptēt eh, spīdzināšanu, lai arī kāda būtu iemesli. Paldies, saka prieksēdētājs Makalister kungam, un tagad eh, Anna Gomes skundze lūdzu pusotru minūti. Eh, cilvēktiesību pārkāpumi eh, divi. Tā tad eh, ir dažādi tiesa nolēmumi par, par cilvēkiem, kuri ir griezušies pret Polijas, Rumānijas un Lietuvas valdībām. Tātad patiesībā ļoti daudzu dalību valstu valdības ir uh, tiešā veidā melojušas parlamentam, sadarbojoties ar CIP, un patiesībā šī sadarbība, neaizmirsīsim, tika dāsni apmaksāta, un to parādīja ASV senāta dokumenti 15. gadā. Tātad, eh, tie, kur ir atbildīgi par šiem noziegumiem, ir saņēmuši imunitāti. Piemēram, Itālijā ir šāds gadījums, un eh, lielās zivis eh, izspruka no tīkla un mazās tātad eh, tie, kur izpildīja pieņemtos eh, lē, lēmumus, tie tiek sodīti, bet lielās zivis nē. Pat um, spīdzināšanas, spīdzināšanai pakļautie bieži vien tiek padarīti par eh, grēkāžiem. Arī mana valsts, Portugāla, mēģina aizsargāt eh, cilvēku, kurš eh, akceptēja šīs cip programmas. Un vienlaicīgi arī Eiropas komisā, komisijas priekšsēdētājs par to ir zinājis kā eh, valdības var skatīties acīs saviem vēlētājiem, ja tās ir izdarījusi tik šausminošus noziegumus. Runātāji mēģina pārtraukt, un tas eh, priekšsēdētājiem arī izdodās. Paldies, un nākamā runātāja ir Andersona. Vienu minūtu lūdzu. Paldies! Amnesty International ir apstiprinājuši, ka Šenons lidost īrijā tika izmantot no um, CIP un ASV militāristu puses uh, šiem ārkārtas uh, pārvadājumiem. Uh, spīdzināšanas metodas, ko izmantoja CIP un Buša administrācija, atbilstoši Eiropas tiesas nolēmumam, bija tāds, ka 14 īri, kas tika saukti par tā sauktiem vīriem ar kapucēm, viņi cieta nehumānu at attiekšanos, bet tā nebija uh, spīdzināšana. Nu, un tas ļāva Buša administrācijai piecus gadus piesakt šādu uh, spīdzināšanas tehniku. Bet Britu valdība meloja Eiropas tiesai, un Britu valsts sekretārs uh, tagad uh, viņam ir jāsniedz tālāks pierādījums. 14 īri uh, izgāja ārkārtīgu šausminošu nopratināšanu, no kuras viņi nav at, nekad atguvušies, simtiem citi vēl tika spīcināti, Un uh, referentam ir taisnības, ka te ir runa par spīdzināšanu. Un, uh, ir pārkāpts starptautiskās tiesības un ir jārīkojas, uh, lai uh, nepieļautu šādu uh, spīdzināšanu. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Um, Valto kungs uh, pie frakcijām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies! Nu jau pagājuši turpat vai desmit gadi, kopš Eiropas parlaments uh, izskata šo cipu operāciju jautājumu par uh, nelegālajiem pārvadājumiem un uh, aizturēšanu, kas arī notika Eiropas Savienības dalībvalstīs. Pienā, pie, pierādījumi ir zinām, bet neviens nav atzinis nekādus nodarījumus. Visos dokumentos vārds alleged, tātad apgalvots kā tiek apgalvots, tiek pieminēts, un uh, iestādes uh, nesadarbojas izmeklēšanās. Un atbilstošā struktūra, kas ir nosaukt visos dokumentos, ir CIP, bet CIP nav valsts, bet mums nav taisnība nosaukt atbildīgās uh, puses arī Eiropas Savienības sistēmā, vai mēs baidamies no lielā brāļa. Ir pienācis laiks skaidri darīt zināmas faktus un uh, taisnīgumu, un tad attiecīgi jābūt arī sekām. Paldies! Uh, Lener kungam vārds. Paldies, uh, priekšsādātāji. Šī nav pirmā reize, kad mums uh, šis jautājums ir darba kārtībā. Mēs jau daudz kārt esam snieguši savus viedokļus par spīdzināšanu, par cipa rīcību. Tā ir um, šausminoša rīcība, cilvēkiem netiek dot iespēju gulēt, un šādai attieksmei, šādai izturēšanai nav vieta 21. gadsimta tiesu sistēmā. Es piekrītu kolēģiem, kas saka, mums joprojām nav nepieciešama informācija par to, kas reāli notika. Piekrītu arī tiem kolēģiem, kas saka, ka tas ir nožēlojami, nosodāmi. Un šeit Eiropas parlamentā es gribētu pamāt burvinojiņu un saņemt visu slepeno informāciju, bet diemžēl arī tas nenotiks. Pēdējo divu gadu laikā mūsu rīcības rezultāti ir bijuši diezgan sarūktinoši, tā ka mums ir jābūt ļoti reāliem un jāstrādā savas kompetences ietvaros. ir skarts arī nacionālās tiesas, valstu parlamenti. Mēs eh, jau dzirdējām par to, ka dalība valstis eh, nepieļauj, neatzīst savus nodarījumus. 17 eh, locekļu no Alda grupas, kāpēc tad neviens no viņiem neķērās un neveic kaut kādu darbību šeit? Paldies! Koeljo kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Par šo jautājumu mēs runājam jau gadiem ilgi, un uh, slepenība, kas saistījās ar šo programmu jau sākumā, nozīmēja, ka uh, būs iespējams ļoti lēnām uzzināt, kas ir noticis, un pavisam lēnām mēs saprotam, kas ko ir darījis, un uh, runāsim skaidri. Ne par visu mums ir skaidra informācija, tāpēc mums ir jāturpina uh, veikt šo darbu, tāpat respektējot subsidiaritāti, kur tas ir nepieciešams, un respektējot arī nodalījums starp politiskām un tiesu pilnvarām. Šis jautājums nedrīkst būt kā aizruna tādam kā morālam krusta kalam, karam un ideoloģiskai propagandai, bet tāpat laikā mēs nevaram ignorēt arī savus partnerus Atlantijas okeāna otrā pusē. Jautājums ir ne tikai par taisnības noskaidrošanu un izgaismošanu Mūs satrauc arī cilvēku tiesību pārkāpumi šādi mm, klai pārklāpumi. Nedrīkst pieļaut atkārtošanos. Pamattiesības ir mūsu vērtību pašā centrā un šo pamatvērtību aizsargāšana ir pilnīgi obligāti, neskatoties arī uz šādiem nodarījumiem, tāpēc mums savu misiju ir jāturpina, tāpat eh, laikā respektējot to, kas ir noticis agrāk un eh, saprotot, ka ne par visu mēs esam sasņēmuši skaidru informāciju. Tas ir jādara mūsu nākotnes labā, jo mēs gribam, lai šī nākotne būtu labāka un lai vairāk tiktu respektētas eh, cilvēku tiesības. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākošais Būdas kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji cilvēku tiesības, eh, pamata brīvības un eh, cilvēciskās cieņas um, ievērošana ir demokrātiskas tiesiskuma vērtības, un tām ir jāpastāv eh, visās jomās Eiropas Savienībā. Cīņa pret terorismu nozīmē, ka ir jāievēro cilvēku cieņa, privātums un viss, kas ietilpst cilvēku pamatiesībās. Eiropas Savienībai jāgarantē brīvību, uh, ievērošana, tāpat arī pamatiesību ievērošana, bet jāgarantē arī savu pilsoņu drošību, jāstiprina transatlantiskā sadarbība. Uh, Tas ir jādara tā, lai no tā gūtu labumu visi, balstoties mūsu kopīgām vērtībām un interesēm, bet uh, pārlieka uh, šīs tēmas politizēšana attiecībā uz uh, šīm slepeniem aizturēšanām un iespējamo CIP iesaistību un Eiropas Savienības un um, dažu valstu iespējumu iesaistību šajās aizturēšanās, tas varētu skart um, visu šo procesu, ja mēs sāksim tagad rakt uh, augšā taisnību, un mums ir pienākums ļaut dalībvalstīm pabeigt savas izmeklēšanas un uh, neiesaistīties uh, tiesiskās procedūrās, tādējādi ievērojot neutralitātes un tiesu neatkarīgumu principu. Ja šie principi, šos principus nedrīkst pārkāpt, šajā prestižajā iestādē mums ir jādod uh, iespēja gūt uh, skaidrs pierādījums. Uh, tātad, un šis debats būtu jāpārtrauc līdz konkrētu rezultātu iegūšanai. Paldies! Leftis, notis Marijas. Tagad Marijas kungs. Sākam brīvā mikrofona sadaļu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nosodām cipu veikto spīdzināšanu, šādu praksi, slepenās aizturēšanas Guantanamo nometne, masveida cilvēku tiesību pārkāpumus. Un ir arī uh, konstatēts, ka ir bijusi pazemojoša attīstība attieksme, eh, nelikumīgas aizturēšanas un apcietināšana, un to nevar nekas attaisnot. To ne, ar, arī cīņa pret terorismu nevar to attaisnot. Un Eiropas Savienībai ir jānosoda jebkādi cilvēku tiesību pārkāpumi, un mums ir jāturpina izmeklēšana arī pret terorismu dalību valstīm, kuras ir līdzdarbojušās šajā CIP programmā un ir jāveic pasākumi. Tagad vārds e, Eteriča kungam. Paldies! Atcerēsimies! ASV oficiāli ir mūsu sabiedrotā Eh, pat eh, ja varētu arī apšaubīt Obamas iesaistīšanos eh, apvienotās karalistes referenduma kampaņā. Un uh, ASV izlūkdienesti ir vislabākie pasaulē, un mēs varam viņiem būt pateicīgi. Protams, ir jānoprātina aizdomās turētie pēc iespējas humānā veidā, bet politiķiem nevajadzētu traucēt šo darbu tikai kaut kādu principu dēļ. Un teroristi nekad nedrīkst apdraudēt nevainīgu pilsoņu drošību un brīvību. Ruža Tomašić. Ruža Tomašić. Paldies, priekšsēdētāji. Ne cilvēcīgu rīcība ir nepieņēmama kā terorisma apkarošanas metode. Un mums ir jādod skaidrs, nepārprotams signāls, ka mēs nosodām jebkādu šādu uh, Eiropas uh, Savienības dalību valstu vai mūsu sabiedroto spēcdienestu darbību Eiropas Savienības teritorijā. Uh, ir nepieņēmami arī apgalvojumi, ka šādas metodas ir efektīvas un palīdz uh, ievākt izlūku informāciju, bet, diemžēl, daļa mūsu pilsoņu, kas arvien uh, vairāk saskaras ar uh, Uh, terorismu, darb, teroristu darbību un uh, redzot ainas no nozieguma vietas, uh, varētu arī atbalstīt šādas metodes. Mēs nedrīkstam atteikties no mūsu humānām un kristīgām vērtībām, jo tad mēs ne, ar ko neatšķirīsimies no tiem, pret ko mēs cīnāmies. Un paldies, un tagad vārds komisārei Jurovai. Paldies priekšsēdētāji, ka, lai gan es iepriekš norādīja, ka šis jautājums ietilps nacionālā kompetencē. Eiropas komisija uzmanīgi seko uh, šim jautājumam un uh, norāda dalību valstīm, ka nedrīkst pieļaut šādas situācijas atkārtošanos. Paldies, komisārs Kunze, un tagad padomas vārdā uh, ministrs Kenders. Uh, uh, mm, dāmas un kungi, pateicamies jums par šo interesanto viedokļu apmaiņu. Mēs visi pirmkārt esam vienprātīgi par to, ka cilvēku tiesības un tiesiskums uh, ir jārespektē cīņoties pret terorismu un uh, nevar uh, uh, maksāt ar cilvēku tiesībām, uh, lai sasniegtu kaut kādus citus mērķus. Mēs joprojām cīnāmies pret terorismu un uh, Tādēļ visa veiktā izmeklēšana, sagatavotie ziņojumi ir ļoti būtiski arī šobrīd. Un uh, padomes eh, nostāju es eh, jau eh, izklāstīju savā ievadrunā par to, ka mēs paļaujamies uz prezidentu Obamu, lai viņš veiktu nepieciešamās korekcijas izmeklēšanas metodēs. Tāpat es minēju to, ka mums ir zināma kompetence šai jomā. Es Eh, protams, respektēju Intveldes eh, kundzes asos eh, izteikumus par padomi, norādot, ka mēs kolektīvi esot atbildīgi, es to ne, nesaprotu. Es piekrītu, ka ir jāveic izmeklēšana, ka mums ir tiesiskais pamats tās veikšanai, un es uh, uzskatu, ka nav bijis nekāds uh, padoms lēmums pieņemts par sadarbību ar uh, ASV uh, CIP uh, šajos slepenojos pārlidojumos. Es gribētu zināt, uz kādu lēmumu jūs atsaucaties, ja ir bijusi deklarācija pēc 11. Uh, septembra par sadarbību ar ASV cīņā pret terorismu. Kas pierāda to, ka padome kopumā būtu atbildīga par šiem slepeniem pārlidojumiem? Uh, Nu, ja jums ir šāda informācija, tad lūdzu sniedziet to mums. Esmu arī uh, vīlies par šādu attieksmi. Es pārstāvu padomi. Es uzskatu, ka mums ir jāmācās no uh, tā, kas ir noticis, ir jānoskaidro, kas ir atbildīgs, bet es gribu teikt, ka mēs nevaram mainīt Eiropas uh, Savienības institūciju kompetenci, bet ja dažas politiskās partijas to vēlētos. Tagad ir viegli vainīt, vainot padomu kopumā, bet jūs zināt, ka šādi apgalvojumi ir nepamatot un netaisnīgi. Un e, ir atbildībai ir saistīta ar e, spēcīgu tiesisko sistēmu, kas Eiropā pastāv, un mēs kā padome kopīgi pieņemam lēmumus un uh, uzskatām, ka šādus cilvēku tiesību pārkāpumus mēs nevaram pieņemt, ka tie ir nepieņemami, ka ir jācīnās par cilvēku tiesību ievērošanu arī cīņā pret terorismu. Un es domāju, ka varbūt tāds gaismas Stariņš eh, tomēr iezīmējās eh, šajā eh, vēlajā vakar stundā šais debatēs runājot par atbildību. Paldies, paldies ministram. Paldies un debat.